Next item on the agenda is the simplifying transfer of motor vehicles uh, draft opinion by Mr Perker. Mr Perker, floor is yours. Danke, herr präsident! ich er habe gerade versucht technische probleme zu lösen. Paldies, priekšsēdētājs. Mēģināju šeit atrisināt uh, dažas tehniskās problēmas. Šeit mēs runājam par ārkārtīgi svarīgu priekšlikumu, es tā uzskatu. Runājot par to, kā mēs varam vienkāršo procedūru attiecībā uz tikā dalību valstī reģistrēto mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanu vienkāršošanu. Uh, Tā tad, lai transporta līdzekļi, kas ir reģistrēti vienā, dal, vienā dalību valstī, bez problēmām varētu pārvietoties citās valstīs. Pagaidām IMCO komitejā nav vēl uh, precīzi informācijas par to, kad tiks balsots. Un Un es tagad runāšu par vairākiem aspektiem vēlos norādīt uz to, ka mums ir laiks līdz 16. novembrim iesniegt savus grozījumus. Un tad, attiecīgi, mums ir laiks diskutēt par šo jautājumu no sākuma. Vēlos īsi runāt par pamata aspektiem attiecībā uz šo regulu. Un tad pavisam īsi runāšu par komisijas priekšlikumu būtiskākajiem punktiem un pastāstīšu par mūsu prāt svarīgākajiem aspektiem tieši runājot par transporta jomas atzinumiem. Vispirms runājot par mērķiem, ir jākonstatē, ka Eiropas Savienībā, kas uh, transporta līdzekļi, kas jau ir reģistrēti, uh, vienā valstī tātad šo transporta līdzekļu pārvietošana tiek īstenot, un tas ir svarīgi tādos gadījumos, piemēram, ja cilvēks pārvācās Vienā valstī viņš ir reģistrējis uh, aut automašīnu, viņš pārvāc uz citu valstu, tad ir iespējams paņemt to līdzi, pārreģistrēt citā valstī, un tas ir ļoti pozitīvi. Vai, nu, piemēram, ceļojot, ir iespējams braukt ar savu mašīnu. Un ir ļoti svarīgi vienkāršot šos noteikumus, un tas jau ir arī tas aspekts tā, lai arī un birokrātija attiecībā uz transporta līdzekļā lietošanas atļauju citā valstī, lai šī birokrātija būtu pēc iespējas uh, mazāka. Komisija runā par to, ka varētu ietaupīt pat 1,8 uh, miljārdu eiro gadā. Piemēram, dažās valstīs uh, ir tā, ka ir nepieciešams, lai reģistrētu automašīnu, kas jau ir reģistrēta citā valstī, nepieciešams iet no vienas Eh, iestādus uz citu, tad mēs eh, atceramies, ka mēs šeit runājam par reģistrāciju citā valstī, respektīvi vienā valstī jau ir reģistrēts, un tas pamatprincips varētu būt tāds, ka ja vienā valstī ir atļauts, tad arī citās valstīs ir atļauts. Tas ir mūsu pamatprincips. Un trešais aspekts ir tas, protams, ir saistīts, lai reģistrācijas apliecības netiktu zaktas vai izmantotas nepareizi, tā, tas ir noziegums un uh, šis noziegums pastāv un ir nepieciešams izmantot dažādu veidu noteikumus, un, piemēram, šobrīd mums ir piektais pāns, kas ir pieejams, lai varētu uh, attiecības transporta līdzekļa reģistrācijas dokumenti, dokumentiem, lai varētu not, nodrošināt to, lai tie netiktu uh, pēc zādzības vai pazaudēšanas izmantoti uh, negodīgi. Komisijas priekšlikumā tiek runāt par tā saucamo parasto vai ierasto dzīves vietu. Un te ir svarīgs aspekts, lai varētu, lai varētu noteikt, kurā valstī ir nepieciešams nodrošināt reģistrāciju dalību valstī. Un te ir tāds tiešām svarīgs aspekts, jo tas ir saistīts ar uh, ierasto dzīvesietu tieši trešajā pantā. Komisijas priekšlikums arī iekļauj ideju par to, ka būtu iespējams noteikt maksimālo, maksimālo laiku, kurā var saņemt at, atjaunotā reģistrācija. Šobrīd um, diezgan atšķirīgs regulējums šajā ziņā. Uh, Un īsākais, ko es esmu, saņi, ko esmu redzējis, tas bija Dānijā. Divu nedēļu laikā viņi pārreģistrē. Beļģijā jau ir seši mēneši. Un šeit, šeit tieši tiek runāts par sešiem mēnešiem. Un citās valstīs ir kaut kur pa vidu starp tām divām nedēļām un sešiem mēnešiem. Nu, tad prātīgi būtu tiešām tādu saprātīgu termiņu noteikt, kurā laikā ir jāpārreģistrē un kurā laikā tas ir iespējams. Šis priekšlikums ir regulēts 4. pantā. Un tālāk jautājums ir par elektronisko datu apmaiņu starp uh, iestādēm, un par to ir runāts 7. pantā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ja nav elektroniskās datu apmaiņas starp uh, reģistrācijas iestādēm, šī vienkāršošana nemaz, nemaz nav iespējama, jo ir nepieciešams šeit, uh, protams, uh, tikt galā arī ar kompetenci jautājumu, protams, arī jā, jālīdzsvero ar datu aizsardzības pasākumiem, bet ir ļoti svarīgi, lai notiktu šī uh, informācijas apmaiņa. Ir nepieciešams ņemt vērā arī transporta līdzekļa reģistrēšanas eh, dokumentu savstarpējo atzīšanu, piemēram, runājot par tehniskajām pārbaudēm. Dažādās valstīs var eksistēt dažādi standarti, bet ir ļoti svarīgi, lai vienā valstī atzītie standarti tiktu attiecīgi ņemt vērā arī citā. Komisijas priekšlikums būtu tāds, lai pār, pārreģistrējot Uh, automašīnu citā valstī, uh, lai varētu kādu periodu turpināt to lietot. Un tas ir 6. Uh, pantā par to ir runāts. Par 8. pantā savukārt ir runāts par uh, tirgotāja apliecību. Kopumā varam teikt, ka šis priekšlikums ir ļoti praktisks, un diez vai te ir nepieciešams to īpaši kritizēt, kopumā mūsuprāt mērķi, par kuriem es jau arī runāju, tiek sasniegti. Tas, ko es šeit esmu mēģinājis izstrādāt savā priekšlikumā, drīzāk tādas teksta stiprināšana, nevis koriģēšana, tā lai dažos punktos varētu būt precīzākā, skaidrākā, skaidrāka valoda, labāks formulējums. Mana, mans priekšstats par to ir tāds, ka ir nepieciešams stiprināt to tā, lai tik tiešām censtos samazināt birokrātiešu slogu. Un šādā veidā samazināsies arī izmaksas, kas ir pamatmērķis. Mērķis ir, lai būtu vienkārši process un lēts process. Un otrkārt, es Savā ziņojumā uh, iestrādāju TRAN viedokli un Brāns Simpson tieši strādāja pie tā. Un pēc arī tie aspekti, ko mēs šeit esam iekļāvuši, tos es arī iekļāvu šeit. Runājot par 20, 20 būtiskākām problēmām, un tas ir iekļauts pirmajā un otrajā grozījumā. Mūsu atzinumā Mums nepieciešams reģistrēties tieši uz procesu vienkāršošanu. Un, protams, ir nepieciešams nodrošināt to, lai ceļu satiksme būtu arvien drošāka. Un mums ir jāņem ja vērā, ka mērķis šeit nav radīt jaunus šķēršļus vai arī sarežģīt procesus, pietiek jau ar tiem sarešķījumiem, kas ir dalību valstīs. Mūsu mērķis ir koncentrēties uz komisijas priekšlikuma daļu, kas tiešām sniedz situācijas vienkāršošanu. Jo, ja mēs iesim dziļāk, tad pastāv diezgan liels iespējas, ka mēs atkal sarežģīsim procesu. Tāpēc es arī ļoti aicinu manus kolēģus, tīpaši ēna referentus, lūdzu ierobežosim savus priekšlikumus tieši uh, uz to, kas ir saistīts ar uh, procesa vienkāršošanu, tā lai mūsu iedzīvotāji varētu vieglāk dzīvot. Vēl viens aspekts ir tas, ka mūsu mērķis ir konsekvents risinājums attiecībā uz satiksmes drošību. Tā lai šis vienkāršojums, kā jau esmu teicis, nekādā gadījumā negatīvi neietekmētu ceļu satiksmes drošību tā lai visās dalība valstīs visi satiksmes drošības noteikumi tiktu pilnībā īstenoti. Ja mēs akceptējam to, ka vienā valstī ir reģistrēts transporta līdzeklis, drīkst pārvietoties pa citas dalību valsts teritoriju, tas nozīmē, ka arī standartiem ir jābūt pietiekami precīziem un augstiem, tā lai nebūtu liels atšķirības starp tehniskajiem standartiem. Man ir arī ārkārtīgi svarīgi ka mēs precizējam aspektus, un arī piektajā grozījumā esmu par to runājis, tā lai uh, reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs, ka tas nav, ka, uh, ka tas nav obligāti, ka tā obligāti nav tā persona, kas ir īpašnieks, jo uh, Piemēram, ja mēs runājam par uh, situāciju, kad mašīna ir nopirkta līzingā, tad uh, uh, reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs un automašīnas īpašnieks nebūs tā pati persona. Nākamais aspekts ir saistīts ar datu mm, sastarpējo apriti un par datu aizsardzību. Jā, mums ir ļoti konkrēti priekšlikumi attiecībā uz datu aizsardzību, arī savā grozījumā esmu to iekļāvis. Pēdējais aspekts, par ko gribu runāt, ir saikne ar uh, tirgotāju licencēšanu. Šeit nacionālās normas netiek grozītas. Jā, vien, protams, nav skarti jautājumi, kas ir saistīti ar pārobežu sadarbību, pārobežu tirzniecību, bet kopumā, kopumā viss paliek kā līdz šīm nacionālās normas šajā gadījumā netiek grozītas. Ja mēs kaut ko mainam, Mēs mainām tikai tos aspektus, kas ir saistīts ar pārrobežu ceļa satiksmi. Mēs nekādā gadījumā nevēlamies iejaukties tā dalību valstu kompetencē. Nā, pēdējais aspekts ir saistīts ar deleģētajiem tiesību aktiem, kas ir jāizstrādā. Runājot par diskutējumiem punktiem, Domāju, ka mēs par to visu runāsim. Mums ir vēl laiks. Kā jau esmu teicis, tiek runāts par sešiem mēnešiem. Pagaidām neesmu neko mainījis. Priekšlikumā ir seši mēneši, bet, protams, mēs par to vēl varam diskutēt. Nezinu, vai tas ir saprātīgi vai nav. Jūs varat izteikt savu viedoklis. Un tad nākamais aspekts ir par piekto pantu, un tas ir jautājums komisijai. Šeit ir runāts par to, ka iestāde drīkst atteikt reģistrāciju. Tur vairāki punkti, un pēdējais aspekts ir tas, ka viņa atsaka reģistrāciju tad, ja ir noticējis termiņš. E, tas ir loģiski, bet kādas tad būs sekas? Tas nozīmē tā, ka tad e, šai personai ir nepieciešams Eh, atkal atgriezties savā valstī, atkal iziet tehnisko pārbaudi un atkal braukt atpakaļ uz šo valsti, lai varētu nodrošināt uh, pārreģistrāciju. Manuprāt, loģiskāk būtu tomēr ļaut šādā gadījumā iziet tehnisko apskati tajā valstī, kur persona atrodas, tad tajā valstī, kur persona jau dzīvo, un lai nebūtu jābrauc atkal atpakaļ, lai nebūtu nepieciešams atkal uh, braukāt. Manuprāt, tas nebūtu loģisks risinājums. Tad mēs uh, redzēsim, ko mums atbildēs komisija. Vēlos pateikties arī maniem ēnu referentiem. Mēs varam tikties, un es jau esmu runājis par saviem priekšlikumiem. Mans lūgums ir, lūdzu, tiešām koncentrēsimies uz to, kas skar transporta sektoru. Nerunāsim šeit par tādiem par mūsu vēlmēm, par mūsu interesēm. Mēs nevēlamies taču sarežģīt. Un, un jau tagad vēlos pateikties par lielisku sadarbību. Paldies! Thank you for the S&D, Mr. Paņo. Paldies, eh, sociāldemokrāta vārda Paņo kungs. Paldies, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Šī regula, kas attiecas uz citām dalību valstī reģistrētu mehānisko transportu līdzekļu pārvietošanu, vienotie tirgu vienkāršošanu, labi ataino uh, IMCO komitejas uh, ziņojumā paustās pilsoņu bāžas. Tātad tās ir, tā ir viena no 20 prioritārajām bažām, kas atrada šajā ziņojumā. Tomēr es gribētu norādīt uz to, ka atkārtot reģistrācija ir e, šī problēma minimāla, patiesībā te ar īpašām grūtībām mm, nav jāsaskars. Privāta personu mehāniskie transporta līdzēkļi un arī uh, uh, uh, citi divritīni transporta līdzekļi jau sen tiek uh, reģistrēti uh, saskaņā ar 1989. Uh, gada direktīvu. Tomēr ir jāparedz, uh, zinām, iespēja uzlabot vienoto tirgu. Aprīlī komisija nāca klājā ar likumdošanas priekšlikumu, lai pārbaudītu, kā Eiropā tiek reģistrēti uh, transporta līdzekļu. Taču arī regula, kas parāds reģistrēšanas vienkāršošanu dalībvalsts vidū, arī tiek skarta no šīs reģistra, regulas puses. Piemēram, te daudzām dalībvalstīm būs jāpārskata savu tiesību šai jomā. Tehniskās kontrolas, sapusēja atzīšana, daudzās dalībvalstīs parāds. Tie daudz tiesību aktu izmaiņu daudzās dalībvalstīs līdz ar to uzticēšanās gaisotne nevaldīs attiecībā uz šādiem pasākumiem. Un tāpēc es vēlētos, lai šī priekš, šīs regulas priekšlikums uh, tiktu skatīts tikai tad, kad tiks noslēgts sarunas par tehniskiem aspektiem konkrēti attiecībā. Um, 1999. Uh, gada 36. direktīvu un kad arī tiks uh, pārskatīta tā direktīva, kas attiecas uz uh, transportlīdzekļiem ar uh, piekabi. Lūk, šādi ir mūsu nostāja. Priekšsēdētāja kungs un dārgie kolēģi, paldies. Thank you, Philip. Paldies, Alde grupas vārdā debakera kungs. Paldies, priekšsēdā. Arī es gribu pateikties referentam par viņu labo atziņumu. Es domāju, mums, kā transporta komitejas locekļiem, ir ļoti svarīgi eh, pievērst uzmanību tieši transporta jautājumiem. Es domāju, iesākumam jāsaka, komisija nāk uz klējā ar ļoti labu izējas punktu, labu priekšlikumu rīcība tiešām bija nepieciešama, jo es domāju, pilsoņi izjūt, uh, ka trūkst pietiekoši caurskatām noteikuma Eiropā šai ziņā. Tāpēc arī šis priekšlikums ir labs. Uh, arī atzinums ir augsts vērtējums. Atzinums sagatavotais norādēs dažiem uh, punktiem, kas arī mūsu skatījumā ir svarīgi. Piemēram, te ir runa par ceļu kvalitāti, arī um, šis te periods, kas paredzēts pārskatīšana divu gadu laikā, nevis četru gadu laikā, bet man jautājums, vai tas būs iespējams, varbūt mēs varētu uzdot jautājumu komisijai, ko tā, tā ir paredzējis darīt. Daži personīgi komentāri no mūsu grupas arī datu aizsardzība mums kā liberāļiem ir ļoti svarīga. Es domāju, tas būtu jāiekļauj arī šajā priekšlikumā es domāju, ļoti svarīgi uzsvērt ir administratīvā sloga vienkāršošana. Mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāapzinās, mēs dažkārt situāciju padarām ļoti sarežģītu, mums ir jāsamazina administratīvās formalitātes eh, iedzīvotājiem, arī uzņēmumiem, kā to norāda atzinumu sagatavotājiem. Un tad vēl ir jāpārbauda, vai reģistrējušās iestādes strādā saskaņā ar šo regulu. Uh, Skaidrs, ka reģistrēšanas vienkāršošana attieksies arī uz šīm iestādēm un jāskatās, kā dalībvalstis to īsteno. Dalībvalstīm ir jāizzūt spiediens, lai šīs eh, pārvaldes tiktu veiktas efektīvi un lai samazinātos administratīvais sloks. Katrā ziņā šīs diskusijas ņemsim vērā un es ceru, ka ar visiem eh, referentiem, nē, referentiem varēšu izvērst diskusijas. Paldies. Zaļo vārdā Lichtenbergers kundze. Paldies. Vienmēr esmu ļoti apmierināta, kad mēs runājam par procesa vienkāršošanu Eiropā. Piemēram, šajā gadījumā mēs runājam par pārobežu darbībām, piemēram, tas, kas ir saistīti ar studijām. Taču man šeit rodas zināmas šaubas. Mums vienkārši jāpaskatās, kā tas reāli notiks dalību valstīs, kā būs ieviešana, jo mums vairāk, vairāk kārt bija tādas situācijas, ka uh, vienkāršojot procesu, atkal tas viss tiek īstenots tādā veidā, ka mūsu iedzīvotājiem īstenībā nekāds labums nemaz nenāk no tā. Vēl viens aspekts, un tiešām vēlos pateikties mūsu kolēģim, viņš runāja par eh, tehnisko apskati un tehniskās apskates eh, veicējiem, nu, piemēram, uh, Kas notiek tādā gadījumā, ja kāds pasaka, ka mēs šobrīd uh, noraidām reģistrāciju, kas notiek tālāk ar to mašīnu? Manuprāt, tā šobrīd ir problēma, kas ir jārisina. Manuprāt, runājot par, par ierasto dzīvesvietu, mums rodas zināmas, nu jau vecas problēmas ar Itālijas tiesībām um, juridisko lietu komitejā vairāk kārt jau bija jāsaskarās ar to, jo saskaņā ar Itālijas definīciju atkal un atkal rodas problēmas. Kā tas, piemēram, tas ir pārnesams citās valstīs? Es varu piekrist mūsu kolēģiem no Francijas, ka mums noteikti ir jāizskatās par to, lai tiktu atrisināti jautājumi, kas ir saistīti ar uzticēšanos, tā lai visiem būtu priekšstats skaidrs priekšstats un pārliecība par to, ka dalību valstīs tiek īstenoti noteikumi, jo tiešām starp dalību valstīm šobrīd pastāv zināmas pretrunas un zināma neusticēšanās par to, kā notiek kontroli. Varbūt komisija arī varētu pakomentēt, jo daudzos gadījumos šeit rodas arī problēmas ar apdrošināšanu, ja notiek avārija. Tāpēc es gribētu zināt, uh, vai jau tagad šis jautājums tika izskatīts, jo pārbaudes, vai arī dokumentu trūkums, vai arī visi citi aspekti, kā tas tiek risināts. Nobeigumā vēlos arī teikt, ka es nedomāju, ka mums jārēķinās tagad ar uh, nežēlīgu pārreģistrācijas pieteikumu plūsmu, jo diez vai uh, tas būs liels uh, nos noslēpumu, ja es teikšu, ka tieši studenti, studenti viņi tieši nereģistrē savus, savus auto jaunajā valstī tā, lai viņiem nebūtu jāmaksā sodi par nepareizu parkošanu un par to, jā, es jau esmu runājusi. Tad, tad es tiešām nedomāju, ka būs tāds milzīgs pārreģistrācijas pieteikumu vilnis, ka mēs nevarēsim tikt galā ar to. Uh, bija zvaigžņu, ka ir skaidri jāsaprot, kāda ir situācija, bet būtiskākais ir, lai viss darbotos pareizi. Runājot par datu aizsardzību, par datu aizsardzību speciālistu atzinumu, ļoti pozitīvi priekšlikumi, un es tiešām koncentrēšos uz tiem jautājumiem, ko jūs pieteicāt. Paldies! Lielas paldies! Pirms es dodu vārdu Vandēlēnu kungam no konservatīvajiem, es vēlētos apsveikt 15 studentu grupu zāles beigās, kas ir ieradušies no Eh, sabiedriskās pārvaldes institūta no Laidenas universitātes. Priecājos jūs redzēt mūsu sanāksmē, nu un tagad dod vārdu kolēģim. Liels paldies priekšsādātāji. Un ja mēs vēlamies būt uh, tuvi saviem pilsoņiem, tad mūsu priekšā ir ļoti labs priekšlikums, un mēs to varam noteikti atbalstīt. Es gribētu tagad zināt, kāda būs komisijas reakcija uz šo priekšlikumu. Eh, priekšsēdētājs pārtrauc uh, Ehm, runātāji, ehm, kolēģi no zāles saka, man ir ļoti grūti klausīties tādēļ, ka ir kaut kāda tehniska problēma, man ar vien nepatīkamāk stroksnis austiņās skan. O, jā, un priekšsādātājs saka, arī franču valodā tulkojuma nav. Varbūt, kad nav tulkojuma, saka kolēģi, tad franču valodā, nu jā, ja tulkojuma franču valodā nav, tad nevar turpināt. Nu, es nezinu, Vai mēs varam to atrisināt, jautā priekšsādātājs? Nu, es... Franču kabīnē ir kaut kāda tehniska problēma. Tulki māja ar roku. Lūdzu, pārbaudiet, vai jūs runājat savā kanālā. Ziniet, tas mazliet tā kā Eirovīzijas dziesmu konkursā tagad. Pīter, varbūt vari sākt vēlreiz. Vai es runāju par skaļu, jautā Pīters? Nē, nē, tas, tas, tas nebija, tas roksnis nebija saistīts ar tevi. Uh, Nu labi, tad es eh, sākšu vēlreiz. Kā jau es teicu, šajā grupā šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, par ko mēs runājam. Mums ir jāpaplašina vienotais tirgus, mums ir jāstrādā, jābūt līdzās saviem pilsoņiem, tādēļ es vēlētos izteikt atbalstu referentam, taču Jautājums ir par to, kā reaģēs komisija par grozījumiem, īpaši, ko mēs iesniedzām uh, Un īpaši te būtu jāpievērš uzmanība septītajam grozījumam, kur ir runā par transporta līdzekļu reģistrāciju, kur um, šī reģistrācija jāizdara triju mēnešu laikā, taču ir transporta līdzekļi, kas tiek pārdoti, eh, ja tie ir jauni, bet, eh, ja tas ir lietots transporta līdzeklis, varbūt to nemaz nevar pārdot triju mēnešu laikā, un varbūt, ka šis laika termiņš ir pārāk īs. Tāpēc īpaši uzmanību lūdzu pievērsiet septītajam grozījumam, taču kopumā mēs varam atbalstīt. Paldies, Kokahungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī kolēģiem! Man problēma, problēma daļai jau ir uzrunāta. Mēs runājam par konsekvences problēmu attiecībā uz tehniskām pārbaudēm, attiecībā uz automašīnām. Jautājums ir par to, kā tiek uh, mainīta informācija par īpašnieku un ka ir nepieciešams mainīt aspektus kas ir saistīti ar pārreģistrāciju, tad noteikti turpināsim par to diskutēt. Paldies! Lielas paldies! Tālāk došu vārdu Gloker kungam no komisijas. Priecājos šo šodien redzēt transporta komitejas sanāksmē. Uh, Ziniet, ka mēs ļoti lielu prieku uzņemam visus pārstāvs no jūsu ģenerāldirektorāta. Jā, paldies, es tiešām ļoti priecājos, ka mani uzaicinājāt, un mēs priecājamies arī saņemt eh, atzinumu projektu. Mūsu viedoklis pagaidām ir ļoti pozitīvs, un es redzu, ka arī jūs esat ļoti pozitīvs. Un um, ir vesela virkne grozījumu, kas. Um, padara šos noteikumus arvien skaidrākus. Un um, tālāk arī mums problēmas vairs neradīsies, es tā ceru. Jautājumi, kas mums radās, uzklausot šīs dienas diskusijas, bija attiecībā uz profesionālo reģistrāciju un par reģistrāciju, par to, ka reģistrācijā jānotiek triju mēnešu laikā. Mēs to gribējām pārcelt uz deleģētajiem aktiem. Un tāpēc eh, mums vajadzētu par to padomāt rūpīgāk, jo tas ir jautājums, kas ir jāizlem jau pašā tekstā. Un otrs jautājums attiecās uz paziņošanas periodu. Vai, tad mēs piedāvājam šeit četrus gadus, taču varbūt, ka tiešām tas ir par īsu. Un tad vēl šeit bija citi jautājumi. Es laikam, jā, piemēram par apdrošināšanu. Šis priekšlikums neskar apdrošināšanas jautājumus. Tāpēc es pagaidām nevaru komentēt par apdrošināšanas jautājumiem, vismaz šajā sanāksmē nē. Taču kopumā ņemot, mēs priecājamies, ka diskusijās šie aspekti parādījās. Uh, Un visas šaubas, kas jums būs, mēs varētu atrisināt diskusijas gaitā vēlāk. Lielas paldies, turpin priekšsādā tas Pirkarkungs, vai jūs gribat kaut ko piebilst? Uh, Nālos pateikties kolēģiem par komentāriem, ko viņi pauda. Jā, problēma tiešām ir saistīta ar uzticēšanos, jo mūsu mērķis ir saistīts ar ceļu satiksmes drošību, un tagad, uh, ja mēs gaidīsim, līdz tiks pieņems normatīvais akts par ceļu satiksmes drošību, tad mēs novilcināsim savu darbu. Mans priekšlikums ir tāds, protams, ka ņemt vērā to, kādas diskusijas šobrīd notiek attiecībā uz ceļu satiksmes uh, diskusijām, un jā, mēs gal galā risināsim aspektus, kas ir ar to saistīti, tad, protams, eh, būs nepieciešams nepieciešams arī ieviest un grozīt, taču, ja mēs gaidīsim, līdz būs šie citi noteikumi pieņemti, tad tikai mūsu, es nezinu, būs diezgan sarežģīti to visu panākt. Es drīzāk uzskatu, ka būtu nepieciešams, zināmā mērā, jau iepriekš paredzēt, kā uzticības līmenis pastāv un ka šie noteikumi tiks ieviesti un ka, protams, mūsu mērķis ir rīkoties uh, vienkāršošanas interesēs un darīt to pēc iespējas ātrāk. Tā, lai vienkāršotu situāciju, tā, lai iedzīvotāji, kuriem šī problēma ir aktuāla, varētu izmantot uh, pārreģistrāciju ar mazāku birokrātijas slogu, bet, protams, mēs to turpināsim vēl diskutēt un uh, noteikti gaidu no jums grozījumu priekšlikumus un liels paldies visiem uh, kas ir darbojušies līdz šim, un kopā varu teikt, ka uh, par ziņojumu attieksmi kopumā ir diezgan labi. Paldies! Okay, Van Dalen, you... Paldies! Vandālvin konferējums par reglamentu jautājums. Jā, jā priekšsēdētāji. Es nevēlos apgrūtināt cilvēku, kas šeit ir ieradies no uh, komisijas, taču man ir specifisks jautājums par septīto grozījumu. Varbūt mums vajadzētu pagaidīt, lai šis tas notiek. Well, briefly... Vai jūs varat uzreiz atbalst, atbildēt Vandālēnu kungam? Nu, es jau īsumā pieminēju to, ka komisijas priekš priekšlikums ir pārcelt to visu uz deleģētajiem aktiem, un mēs neesam vēl vienojušies par to, cik ilgi būs tas periods paredzēts un kāds būtu piemērots. Labi, paldies. Tātad komisija par to joprojām domā. Labi, kolēģi, grozījumu iesniegšanas galējais termiņš ir 16. oktobris un balsošana transporta komitejā būs 27. novembrī. Mēs vēl nezinām, kāds būs datums Simko komitejā, taču galvenais datums, kas jums ir jāatcerās, ir 16. oktobris. Tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma. Tas attiecās uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās un tālāk dod vārdu Uģas kungam. Paldies, priekšsādātāji. Un Es vēlētos izteikt pateicību arī kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Pavisam kopā bija vairāk nekā 300 grozījumu. Tas nozīmē, ka visas politiskās grupas pievērš nopietnu uzmanību jautājumiem par laika nišām. Es te, protams, neapspriedīšu tagad uh, visus grozījumus, un es atvainojos par to, bet grozījumu ir pārāk daudz. Un es palieku jūsu rīcībā, lai varētu personīgi izskaidrot bilaterāli, bilaterāli ko jūs vēlētos uzzināt. Es tagad gribu runāt par kaut ko citu. Grozījumi, kas ir iesniegti, runā par tādiem ļoti jutīgiem jautājumiem. Ļoti dažādi jautājumi tiek pieminēti. Ir runa, piemēram, par šo laika nīšu rezervēšanu, bet eh, nerunā par to, ka vajadzētu uzturēt pašreizējo status quo. Un par to lielākoties ir vienprātība. Un tieši tas mums arī ir vajadzīgs. Mums ir nepieciešama vienprātība, lai uzlabotu Eiropas Savienības lidostu kapacitāti. Mēs varam tagad lūgt komisiju, lai tā atbildētu uz sektora uh, izteiktajām vajadzībām, un tāpēc mēs gribētu aicināt komisiju vienoties ar Eiropas parlamentu un arī ar padomi par svarīgākajiem punktiem. Un par to, ka tiktu paaugstināts šo laika nišu lietošanas slieksnis. Uh, Es esmu paredzējis tādas vadlīnijas attiecībā uz šiem noteikumiem. Balsošana visdrīzāk notiks 6. novembrī, un pirms tam notiks divas tehniskas sanāksmes, jau sākot no šīs nedēļas. 26. Jā, Strasbūrā, tā būs piekdiena, mēs tiksimies ar ēnu referentiem. Tālāk runājot par politisko grupu grozījumiem. Visas politiskās grupas iesniedza grozījumus un uh, tika piedāvāts veikt samazinājumu uh, no 5 uz 10 ziemā un no 10. No 15 uz 10 ziemā un no 10 uz 5 vasarā. Dažas grupas atkal vēlas atteikties no atšķirības starp vasaru un ziemu un vēlētos palikt pie pieci, kā tas bija iepriekšējā regulā. Ir viens grozījums, par kuru izskatās, ka var vienoties visi proti pienākums. Uzlikt par pienākumu avio kompānijām lidot visās piecās laika nišās un šīm laika nišām ir jābūt konsekutīvām. Visas politiskās grupas uzskata, ka jāņem vērā arī vietējie noteikumi. Un tālāk runājot par tīklu, šeit arī ir gandrīz vienprātīga vienošanās. Nu, un uh, šeit jāsaka, ka vajadzētu varbūt atteikties no tādas pārāk lielas kontrolas. Tālāk, kas attiecās uz koordinēšanu lidostā, nevajadzētu uzskatīt, ka situācija pasliktināsies tajās lidostās, kur tās pašas visu koordinēs. Tautas partija nāca klajā ar labiem priekšlikumiem, īpaši Foster kungs. Un lidosta ļoti labi var uh, rīkoties kā tīkla pārvaldnieks. Un tāpēc es domāju, ka te mēs noteikti nonāksim pie kompromisa. Tālāk, kas attiecās uz koordinātoru caurskatāmību, ir ļoti svarīgs aspekts, kur vēlētos pieminēt. Mums ir jāgarantē, ka koordinātors darbojās vislielākā iespējamā caurskatāmībā. Visi iesniegtie grozījumi uzsver to, ka uh, koordinatoriem ir jābūt neatkarīgiem. Arī procedūrai ir jābūt caurskatāmai. Es uzskatu, ka tas viss ir jāgarantē ar individuāliem datiem nevis tā, kā to paredz komisijas sākotnējais priekšlikums. Sazādas kungs, Marčeteviča kungs, Koeļu kungs arī jau apliecināja, kā arī e, viņu viedoklis tāds ir ar saviem grozījumiem. Mēs šeit runājam arī par lidostu sadarbību ar uzņēmumiem. Tālāk. Te ir runa par 80-20, par un Te mēs saņēmām diezgan daudz kritikas no visām politiskajām grupām attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Visi vēlas šo proporciju saglabāt 80-20. Taču tam laikam nav iespējama nekāda cita alternatīva. Mums, mēs varētu prasīt lielākus resursus, mēs varētu uh, Eh, prasīt, lai tiktu labāk izmantot eh, pieejamie resursi, taču es varu tikai pateikt, ka um, um, tad šīs laika nišas tiks izmantotas labāk lidostās. Un neviens neiebilst pret to, ka šīs laika nišas tiek uh, rezervētas. Daži kolēģi no uh, sociālistiem, piemēram, 244. grozījumā, nu, īpaši negatīvi skatās uz šo laika nīšu izmantošanu, taču ir jāveic ietekmes novērtējums, un es ceru, ka komisija to izdarīs. Un e, tādējādi mēs varētu nodrošināt to, ka šīs laika nīšas netiek izmantotas nepiemēroti. Kā jau es teicu, un te mums ir jārunā par e, laika nīšu juridisko definīciju, mums ir nepieciešama šī definīcija kas būtu saistīta ar to tehnisko definīciju, kas pastāv pašreizējā regulā. Es zinu, ka ir diezgan daudz problēmu ar to. Es zinu, ka ir kolēģi, kas nevēlas saskarties ar problēmām, ko šāda pieeja radīs. Taču mums vajadzētu um, palīdzēt tiem, kas vēlas ķerties pie šī izaicinājuma, nevajadzētu no tā izvairīties. Tālāk, es vēlētos pieminēt Lichtenbergeras kundzes grozījumu numur 201. Tur ir runa tieši par laika nišām un par to, kā tiek piesaistītas juridiskās puses attiecībā uz šīm laika nišām. Uh, Daži kolēģi deva raks un dantēts ar saviem komentāriem un grozījumiem arī par šo jautājumu runā, bet, piemēram, maiņa ar laika nišām ir jau pierasta praksa daudzās dalību valstīm, daudzās dalību valstīs. Tā Nu, ir daudz grozījumu, kas man ir pieņemami. 262, 269, Kančanko grozījums. Tie ir grozījumi, ar kuru palīdzību. Mm, tas, šie grozījumi ir mēģinājums panākt, nepieļaut šo maiņu ar laika nišām peļņas nolūkos. Tad 271. grozījums Kančāns Fidanca. Tas attiecās uz transferu, uz laika nišu transferu pārcelšanu. Un ka tas būtu jādara neatkarīgai iestādē, vismaz kolēģu prāt. Un tas tā ir jādara, lai izvairītos no administratīviem izdevumiem. Nu, lūk, uh, tas man būtu pieņemams. Paldies, ka man devāt vārdu, un es domāju, ka tagad jums ir viss, kas vajadzīgs, lai man uzdot jautājumus. Paldies, Uģijas kungs, Fidanses kungs, tautas partijas vārdā. Paldies! Vispirms vēlos pateikties referentam par viņa veikto darbu. Bija šī ļoti sarežģītā jautājumā. Viņš mums ir sniedzis labu ieskatu, grozījumos arī ir paskaidrojis eh, galvenos punktus tajos. Mums jau ir bijušas debates par šiem grozījumiem, līdz ar to izteikšos pavisam īsi. Vēlos eh, atkārtot dažus eh, punktus, kas iz, jau šeit izskanēja. Pirmkārt, var vai nu vinnēt, vai zaudēt. Tāds ir ieskats mūsu grupā. Mums ir uh, negatīvs viedoklis attiecībā uz šo komisijas grozījumu, komitejas grozījumu. Mēs neuzskatām, ka šis te sliekšņa izmaiņu gadījums uz 85% kaut ko uzlabos, tas būs ļoti grūti. Tas būs grūti īstenojams no praktiskā viedokļa. Uh, Un tāpēc mūsu skatījumā šeit vēl ir jāpiestrādā sīkāk. Es piekrītu tam, ka mums ir jābūt ambicioziem šai ziņā, taču arī komisijai ir jādara sava daļa darba, uzlabojot lidostu kapacitāti, runājot par šo te laika nišu sēriju jautājumu. Mēs domājam, ka piecu nedēļu periods ir labs risinājums, taču esam gatavi to vēlreiz izskatīt un runājot par sekojamības jautājumu, te ir jādomā par to, kāda ir iekšēja noteikuma, varbūt ir kaut kāda īpaša apstākļa, un tad var paredzēt elastību. To varētu izmantot, lai palīdzētu tām lidostām, kas ir ļoti noslogotas pārslogotas. Runājot par eh, šo te koordinātoru finansēšanu, es piekrītu tiem grozījumiem, kurus piedāvāja dažas politiskās grupas, proti ir nepieciešama tālāk caurskatāmība, kā tiek īstenot šis finansējums, taču to nodrošināt ir ļoti grūti. Pat labam paredzēt vēl trešo iesaistīto pusi kas atbalstītu koordinātoru šajā jautājumā. Lai ko tādu piedāvāt, mums tiešām ir jānodrošina, ka visas iesaistītās puses, avio kompānijas, lidostas, padara šo mehānismu caurskatāmīgu un ka koordinātori ir neatkarīgāki. Atbildot uz uh, Uģies kunga komentāriem, laika nišu rezervēšanas maksa. Mēs atbalstām piedāvājumu izvērst sankcijas pret tiem, ka ne, kas neuzvedas godīgi. Es domāju, ka ir jāparedz efektīvas konkrētas sankcijas līdzsabiedrībām būtu jāsaskars ar konkrētām sankcijām, taču tad, ja šīs sankcijas ir pārāk stingras vai nepelnītas, tad tas patiesībā situāciju tikai padarīs ļaunāku. Runājot par uh, tīklu uh, lidostu jautājumu, mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus, lai šo kategoriju svītrotu. Referents te piedāvā tādu kā pārējais mm, risinājumu vai kompromisu risinājumu attiecībā uz informācijas sniegšanu. Es domāju, kompromisa posmā mēs varēsim panākt vienošanos. Tagad ir svarīga situācija nepadarīt sarežģītāku grūtāk lidostām. Mums nevajadzētu veidot tādu ļoti eirokrātisku situāciju lidostām. Runājot par juridisko laika nišu definīciju. Mm, tas viss izklausās ļoti skaisti. Būtu labi, ja mēs varētu mm, piedāvāt attiecīgu juridisku laika nišas definīciju. Tas tad mums ļautu reāli labāk saprast, kam īsti pieder šī laika niša Pat labam situācija ir nenormēta. Te ir tāda situācija, ka cilvēki tirgojas ar preci, kas patiesībā viņam nepiedara. Protams, ka šī situācija ir jālabo līdz ar to. Mūs interesē, kā varētu nodrošināt šo juridisko laikmeša definīciju. Un pēdējais punkts, un līdz ar to tas ir arī mūs, mans pēdējais punkts runājot par sekundāro otršķirīgo tirgošanu. Varētu sacīt, ka vairums mani kolēģi gribētu caurskatāmību, lielāku caurskatāmību šajā sekundārajā tirzniecības tirgu. Mēs saprotam arī mūsu franču kolēģu iestāju, nostāju šai lietā. Daži kolēģi ir pilnīgi pret vispār šādas tirzniecības eksistenci. Es personīgi uzskatu, mums jādara viss, ir, kas ir mūsu spēkos, lai šāds sekundārais tirzniecības tirgus pastāvētu, taču tam jābūt regulētam, pilnīgi caurskatāmam. Un eh, nedrīkst pieļaut, ka tas novada pie jebkāda veida spekulācijām, kam patiesībā nebūtu nekāda sakara ar efektīvākas kapacitātes izveidi. Protams, mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu kompromisu. Sasolī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms apsveicu par šo lieliski paveikto darbu. Paldies, ka iekļāvāt uh, vienu no grozījumiem, kuru mēs bijām pārlikuši. Taču ir vairākas lietas, eh, kurām es gribētu pievērsties. Šeit ir klāt arī koordinātori. Tāpat kā visi citi komitejas locekļi, arī es mēģinu iestāties par uh, lielāku neatkarību un gaisa satiksmes koordinatoriem. Protams, ir jāparāds pēc iespējas lielāka pārskatāmība šo laika nišu piešķiršanai. Bet šie koordinātori un arī citas iesaistītās puses darbojas eh, šajā te ah, spēlē. Attiecībā uz sekundāro tirgu es iestājos par skaidri saprotamiem, caurskatāmiem noteikumiem. Svarīgi ir iezīmēt uh, ienākums no sekundārā tirgu, lai uz, uz tirgus, lai uzlabotu tehnoloģisko struktūru. Tātad tādā veidā arī var uzlabot kapacitāti. Varbūt varētu veidot savu veidu fondu, ko pārvaldītu katrā dalībvalstī uh, tās iestādes, transporta iestādes, kā paredzēts 2009. gada regulā un tās lidos, kas ir iestrādāts tīklū. Īsumā varētu sacīt, es nedomāju, ka būtu jāizveido jauna lidos kategorija. Es domāju, tā varētu izraisīt apjukumu tā vietā, lai atvieglotu uh, transporta plūsmu. Tas varētu tikai izraisīt vēl vairāk strīdu. 80 pret 20 šīs sērijas, es domāju, ir jāpārskata zināmi komisijas priekšlikumu. Es piekrītu šim sadalījumam 85 un 15. Taču es domāju, ka ne visi uh, deputāti gribētu iestāties par 80 pret 20. Mēs iestājāmies par 85 pret 15 un paredzēt garāks sērijas. Lai tās būtu garāks un arī uh, vien uh, konsekventāks. Es negribu paredzēt sankcijas, jo īpaši tiem, kas uh, grib iegūt jaunas laika nišas, es domāju, mums jāparedz piecu laika nišu uh, sēriju, bet tām jābūt vienai pēc otras. Un tad, kad ir liels noslogojums lidostā, tad varbūt varētu pagarināt šīs sērijas ar noteiktiem noteikumiem un tad varētu pārvaldīt lidostu kapacitāti. Tā kļūtu efektīvāka un labāk tiktu izmantot šīs laika nišas. 85 pret 15 es redzu pēc grozīmēm, ka mm, daudzi kolēģi iestājas par 80 pret 20 pret šo slieksni. Nu labi, lai nu kā tur nebūtu Es domāju, ka mēs varam paturēt šo piecu laika nišu sēriju, taču šīm nišām jābūt vienai pēc otras, bez pārtraukuma. Es domāju, ka nekādas nu, problēmas nerodas avio kompānijām vai ja, līdzsabiedrībām, taču varētu būt gadījumi, kad šī, šo laika nišu sēriju ir jāpagarina. Es domāju, ja iestāsimies sarunās ar padomu, ja būtu jāvada sarunas ar padomu, tad mēs varētu būt mazliet drošsirdīgāki manā skatījumā. Mēs varētu iestāties par ambiciozāku tekstu. Lichtenbergas skolas zaļo vārdā. Jā, herzlichen dank. Paldies. Domāju, ka runājot par šo dokumentu, mums ir nepieciešams vienmēr ņemt vērā, ka mēs šeit runājam par tikai nelielu uh, laiku sadalījumu, nelielu procentu. Jā, mēs tiešām runājam par pavisam nelielu uh, lietu skaitu. Nēlos teikt, ka šeit tomēr ir vairāki punkti, kas, manuprāt, būtu jārisina. Pirmais jautājums, un to mēs varam redzēt uh, attiecībā uz integrāciju. Piemēram, ir nepieciešams integrēt uh, iespējas ceļot ar lidmašīnu un pēc tam ar vilcienu. Un tas ir saistīts arī ar laika nišu izsoli, un tas ir viens no vides kritērijiem. Vienkārši, lai tas viss būtu, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai risinātu problēmas. Pagaidām šobrīd uh, šis problēmas nav atrisinātas. Runājot par definīcijiem, kas tad īsti ir laika niša, mēs diezgan daudz esam par to runājuši, vai vispār tāda lieta eksistē, varbūt tā ir tāda nemateriāla manta, nemateriāls īpašums, vai to ir nepieciešams kādā veidā īpaši tā pārdot. Un tā, manuprāt, būtu nepieciešams uh, to definēt šādi, ka tā ir. Uh, Sabie, tas ir sabiedrības labums, un to ir nepieciešams izmantot saskaņā ar sabiedrības ieguma kritērijiem. Paldies! Jā, paldies, lūdzu, Divāka kungs. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Divas idejas. Uzklausīja referentu teikto. Viņam diezgan sarežģīts uzdevums. Uh, Un tāpēc arī manas divas nelielas idejas ir šādas. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi skaidri un gaiši pateikt, ka mūsu šeit esošā diskusija notiek starptautiskajā līmenī. Mēs šeit varam ietekmēt situāciju ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī starptautiskajā līmenī, arī citās valstīs. Lūdzu, cienījamie kolēģi, ņemiet vērā šo faktu. Uh, Otrais aspekts ir saistīts ar pavisam konkrētu lietu, ar tādu īpašu fondu vai fórumu, tā ir biznesa vai arī komercaviācija. Atceramies, ka arī šajā gadījumā ir diezgan liela ietekme gan uz reģionālām lidostām, gan arī uz lielajām lidostām. Tas diezgan ietekmē komerc darbību. Mums ir jāsaprot, kā šī biznesa aviation uh, vai arī komercaviācija jāņem obligāti vērā. Un tāpēc arī, kad mēs runājām par komercaviāciju, mums ir jāpasaka, ka ir svarīgi, lai tā pilnībā funkcionētu. Lūdzu, komisijas vārdā. Jā, paldies priekšsēdētājiem, labdien visiem! Un es ceru, jūs e, neplānojat vērtēt manu uzstāšanos tāpat, kā e, tiek vērtēta Eirovīzijā uzstāšanās savādāk, te būs tikai nulīti. Paldies jums par uh, lielisko priekšlikumu, paldies arī par uh, jauniem priekšlikumiem attiecībā uz mūsu laika nišu sadalījumu priekšlikuma. Tas, ko mēs šeit cenšamies panākt, ir izmantot lidostu kapacitāti pēc iespējas ve veiksmīgākā veidā. Mēs cenšamies radīt tādu regulējumu, kas ļaus sistēmai darboties veiksmīgāk, lai būtu efektīvāk, bet nedārgāk, lai nepalielinātu izmaksas. Tas ir mūsu pamatmērķis. Esmu ļoti gandarīts, ka būtiskākie aspekti, kā šķiet, Trānu komitejā tiek pieņemami vismaz lielākai daļai e, deputāti. Jautājumi, kas ir saistīti ar lielāku caurskatāmību, arī uh, koordinēšanas pasākumu neatkarību. Mēs šeit nerunājam par tādiem radikāliem risinājumiem, piemēram, par laikanīšu konfiskāciju vai izsoli vai kaut ko tam līdzīgu. Mēs cenšamies šeit palikt ļoti pragmatiski. Tam grozījumiem ir absolūti skaidrs ka šeit ir dažādas bažas, un, un tās bažas atspoguļās dažādās politiskais grupās attiecībā uh, uz mūsu priekšlikumiem tiek runās par 85, 7, 15 kritēriju, un bieži vien šie jautājumi tiek salikti kopā, bet ir svarīgi atcerēties, ka viens no risinājumiem būtu vienkārši sadalīt tagad lietas. Runājot par uh, laika nišu sēriju, esam izskatījuši, kā varētu šo jautājumu atrisināt, piemēram, septiņu laika nišu rinda. Un skaidrs, ka mēs šeit runājam arī par lietām, kas ietekmē eh, situāciju globālajā tirgu. Lidostas daudzos gadījumos mēģina saglabāt eh, garāku sēriju, 10 nu, vai 15 laika nišas, bet tā tīri teorētiski. Ja mēs vēlamies saglabāt eh, slotu sēriju 5, tad mēs uzskatīt, un, manuprāt, Firanca kungs arī to teica, ka ņemot vērā, lai lidostā, kur tas ir nepieciešams, varētu pagarināt šo sēriju. Bet, protams, arī šeit jārīkojas ļoti pragmatiski. Tas ietekmēs vairākas lidostas - Fāra, Lisabona, Diseldorfa, arī Parīze, Šarligola, Romas lidostu, Cīrihas lidostu. Un un redzēs, skatīsimies arī šeit, kā mēs varam panākt ekonomisko labumu. Ja mēs palielināsim sēriju gārumu, izmantojot vietējos noteikumus, tad mēs varēsim uh, iegūt 50% labumu. Atkarīgi, salīdzinot ar tādu variantu, mēs izmantos tos pašus noteikumus uh, visā Eiropas Savienībā. Mēs esam pārliecināti priekšsēdētāji, ka ir nepieciešams uh, izmantot drīzāk uh, noteikumu 85-15 nekā 80-20 proporciju, kā tas šobrīd ir. Un uh, vairākos fórumos, vairākās platformās esmu daudz runājis. Tiek runāts, ka 85-15 var uh, radīt nopietnas problēmas gan avio sabiedrībām, tīpaši no citām valstīm. Nu, piemēram, ja tiks izmantots noteikums 85 pret 15%, mēs runājam par lielajām lidostām, tas nekadā gadījumā nenozīmē, ka trešās valstis uh, būs kaut kādā veidā uh, spiestas izmantot šo sistēmu. Viņi varēs turpināt izmantot 80-20 sistēmu. Otrakārt, visi noteikti zina, ka tieši Eiropā ir vislielākie uh, vislielākas problēmas attiecībā uz sastrēgumiem lidostā, ja mēs salīdzinām ar citām valsts pasaules teritorijām, un tāpēc arī jāskatās realitātē. Uh, ir arī tā, ka mm, lid, līdzsabiedrības māk pielāgoties dažādām sistēmām. Un viņi var jau tagad pateikt, ka visā pasaulē neeksistē vienotas konsekventas sistēmas. Tāpēc mūsu mērķis ir turpināt pārliecināt ka ka pārmaiņas, ko mēs cenšamies ieviest, respektīvi pārējie uz proporciju 85-15, ka tas nav pret viņu interesēm, un tāpēc rēķināmies arī ar Eiropas parlamenta atbalstu šajā jautājumā. Runāšu par vēl dažiem komentāriem, kas jau ir izskanējuši. Jautājums par jaunajām kategorijām attiecībā uz mēzgla lidostam. Uh, izskatās, ka rodas zināmas problēmas. Jā, mēs paturām dalību valstu sistēmu, respektīvi, lai viņi varētu pieprasīt lidostu kapacitātes datus, it īpaši intensitāti, tad mēs varētu risināt koordinācijas problēmas sadarbībā ar vienotās debes uh, uzrāgiem. Runājot par laika nišu definīciju, un šeit jautājums ir par uh, īpašumtiesībām. Mēs esam ilgi uh, domājuši par to. Mēs laika nišu definējam kā lietojumu tiesības. Bet ir jāsaprot, ka lietojuma tiesības ir atkarīgas no Eiropas Savienības izvirzītiem noteikumiem. Jautājums par to, kā varētu izmantot laika nišu mm, pārdošanā iegūtos līdzekļus, lai finansētu lidostas, mm, priekšlikums šķiet interesants, taču varētu gadīties, ka eh, sekundāra pārdošana tiks samazināta un tādā veidā. Manuprāt, mēs varētu lidostas paplašināšanas izdevumus sekt ar, um, um, ar maksājumiem, kas nāk no pasažieru un uh, līdzsabiedrību maksām, nevis uh, pārdodot laika nišas, piemēram, runājot par tādu lidostu kā Dīseldorfa. Viņi šobrīd ir konstatējuši, ka priekšlikumi, kas tika izvirzīti, ir uh, nelikumīgi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu noteikumi Eiropas Savienībā un būtu ļoti svarīgi, lai uh, šie noteikumi nebūtu uh, saistīti ar peļņas gūšanu. Priekšsēdētājs tiešām atvainojos, ka es tik ilgi runāju, bet uh, man tiešām bija svarīgi runāt par uh, proporciju 80-20 vai 85-50. Paldies! Jā, pirms es ļaušu izteikties Uģies kungam un Boldena kungam, mēs esam saņēmuši vēstuli no avio pārvadātājiem no Amerikas, un viņi uh, runāja tieši par to, vai ir nepieciešams Eiropas Savienībā izmantot proporciju 85-15, un, uh, ja es pareizi atceros, viņi protestē. Vai jums ir plašāka informācija par to, un pēc tam tad varēs izteikties un diezgungs? Nē, nu man nav nekāda iebilduma pacīnīties ar amerikāņiem, bet, nu, mums diezgan daudz visādu cīņu ar viņiem. Baldvinkungs. Kāsa kungs, viņš saņēma šo vēstuli no um, Amerikas Savies sabiedrību asociācijas, un jūs ļoti pareizi izklāstījāt saturu. Uh, mēs uzskatām, ka tas nav jautājums, kas, ris, kas uh, kādā veidā ietekmēs trešās valstis. Diez vai mēs izveid, izveidosim tādu īpašu teritoriju, diez vai būtu nepieciešams šeit Amerikai runāt par kādu zaudējumu kompensāciju jo IATA pati piedāvā noteikumus attiecībā uz laika nišu pārdali, un viņi nākusi, nākuši klajā ar priekšlikumiem. Tāpēc arī mēs eh, atbildēsim pieklājīgi, teiksim, mēs labprāt turpināsim diskutēt par šo jautājumu, bet es nedomāju, ka šeit būs kādi īpaši procesi. Paldies, Lūdzu, Uģies kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas uzstājās, un e, vēlētos pateikt arī to, ka es ļoti augstu novērtēju jūsu pieeju šim jautājumam. Tā ir ļoti konstruktīva. Tiešām visi kolēģi ļoti konstruktīvi izteicās. Uh, Tas pats jāsaka par politiskajām grupām. Var redzēt, ka visi vēlas pie šī jautājuma strādāt. Tāpat arī vēlētos pateikties mm, pār elastību izpildu komitejas pārstāvim. Protams, ka viņi stingri turās pie dažiem jautājumiem, bet pie citiem viņi ir izrādījuši ļoti, ļoti lielu elastību, un, protams, mēs to ņemsim vērā. Uh, tad, kad izstrādāsim galīgos grozījumus. Es nevēlos te tagad pārāk gari runāt, jo jau ievadvārdos es daudz uh, izteicos. Mm. Bet, nu, ievadā es pāris lietas nepieminēju. Un viens no tiem jautājumiem ir uh, tāds, kā es tiešām uh, ļoti nopietni strādāju pie šī jautājuma, tādēļ, ka, manuprāt, mūsu sistēmā gaisa transports ir ārkārtīgi svarīgs, un šīs sektors ir palicis kaut kā ārpus transporta sistēmas. Tāpat, ja mēs runājām par kopīgām biļetēm, kur tiktu integrētas gaisa un uh, dzelzceļa transporta biļetes, tas būtu ļoti labi. Uh, tad mums būtu tāda kopīga sistēma. Un izskatās, ka ļoti daudz kolēģi man piekrīt. Te, protams, ir nepieciešams arī šo to paskaidrot un paskatīties tuvāk, kā var apvienot mūsu priekšlikumus ar lēmumiem, kas tiks pieņemti eh, ārpus Eiropas Savienībā ārpus savienības un trešajās valstīs, jo mēs nevaram te radīt tādu ziloņu kaulu torni, kur mēs paši kaut ko sev nodiktējam, un, bet nevaram nekādā veidā sadarboties ar tiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Taču vienu lietu gan mēs nevaram paciest, nekādu šantāžu mēs nedrīkstam paciest. Pārunas, jā, tas mums ir jāved mūsu pilsoņu vārdā un tāpēc, ka mēs pārstāvam savus pilsoņus šeit. Mani vārdi nekādā ziņā nav jāiztulko kā kara pieteikums. Es vienīgi vēlos, lai mēs saprastos ar tiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Bez tām ēnu referenti arī ļoti labi strādāja. Paldies, turpin priekšsādātājs grozījumi jāiesniedz līdz 6. novembrim, decembrī plenāra sesijā mēs to izskatīsim. Protams, ka tas tiks skatīts divās daļās. Mm, mēs balsosim par uh, lidostu pakotni. Paldies, Uģas kungs! Līdz ar to mēs esam pabeiguši darba kārtību pagaidām. Koordinātoru sanāksme ir paredzēta pulkstens piecos. Es vēlētos atgādināt locekļiem, ka rītdien tikšanās notiks citā zālē, tā ir A3, G3. Lūdzu, aizējot, paņemiet līdzi savus dokumentus un rīt tiekamies zālē A3, G3 pagaidām pārtraucam sanāksmi līdz koordinātoru sanāksmē pulksten piecos.